Cienījamie kolēģi, tātad ķeramies pie balsojumu skaidrojumiem par Lēnas uh, ziņojumu. Par Lēnas ekas ziņojumu. Kaljauski kungs. Honorevole Kaljauski. Paldies, priekšsādātāji. Baltijas jūra ir kopējais Eiropas Savienības resurss. Un tieši tāpēc mums ir jārīkojas, lai aizsargātu to pret mums pašiem. Uh, Tas izklausās paradoxāli, bet tiešām atsevišķi ekonomikas nozares, kā piemēram lauksaimniecība vai rūpniecība, ja tās netiek pareizi vadītas, tas negatīvi ietekmē ekosistēmu Baltijas jūrā. Tieši tāpēc mūsu pienākums ir rīkoties, lai pretēji visiem nozīmīgākajiem investīcijām ekonomikā mums tomēr ir jāaizsargā arī šīs dabiskais resurss - Baltijas jūra. Lūk, ja mēs to atstāsim novārtā, tas radīs nopietnas sekas arī pašai ekonomikai, kas galu galā izmanto šo dabas resursu. Tieši tāpēc šāda supranacionāla sadarbības līmeņa uh, ir svarīga. Mums ir jārīkojas kopīgi, mums jāizteno arī kopīga zinātnes sadarbība kopā arī Krievijas zinātniekiem, lai nodrošinātu aizsardzības sistēmas Baltijas jūrai. Un jānodrošina iespēja, ka mēs arī izmantojam arī šo nākotnē. Paldies! Paldies! Tālāk nākamais referencim Šaklūna ziņojums. Pīters Jārs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Es apsveicu Igaunijas iestāšanos Eirozonā, un es priecājos par katru jaunu dalībvalsti, kas pievienojas Eirozonai, kopējai Eiropas valūtai, kas tiešām ir nozīmīgs Eiropas integrācijas faktors. Uh, Tomēr šajā brīdī arī vēlas atgādināt komisijai, ka ir noteikti stabilitātes kriteriji, kas ir jāievēro. Dažkārt man rodas iespējas, ka vecās dalībvalstis Eirozonā ir kā ir īpaši aizņēmuma stāvoklī, kas visu laiku pārkāp šos noteikumus, tos vajadzētu sodīt. Īpaši, kas attiec uz Eiropu stabilitātes kriterijiem. Paldies! Paldies! Tālāk vārds Sirjo Bīra Priekšsēdētāji, mēs paļaujamies uz eiro, un kā Igaunijas pārstāve, kā Igaunijas deputāte, es balsoju par šo ziņojumu, lai mēs tiešām varētu arī ieviest eiro. Mums ir mazs deficīts, mums ir mazs valsts parāds, un uh, līdz ar to mēs esam gatavi arī panākt šo rezultātu. Es balsoju par šo ziņojumu, jo es arī vēlējos no savas puses arī paust pateicību Igaunijas tautai, kas ir bijusi ļoti mierīga šajos sarežģītos ekonomikas apstākļos. Mums ir liels bezdarbs, mums ir sa samazināts algas un ļoti sarežģīta situācija. Mēs tā nevarēsim turpināt dzīvot visu laiku, un tāpēc ceram, ka eiro tomēr arī attaisnos mūsu uzticību. Paldies, Andrikienis, kundz tālāk lūdzu. Priekšsādātāji. Es balsoju par šo ziņojumu. Un pirmkārt, es vēlos arī apsveikt Igauniju par šo lēmumu, ko ir pieņēmis Eiropas parlaments. Norādot, ka Igaunija ir gatava iesāst, ies, pievienoties Eiropas zonai 2011. gadā. Eiro pats piedzīvo diezgan sarežģītus laikus, un viens no Igaunijas iestāšanās Eirozonā ir skaidrs ziņojums um, visiem tiem, kas apšauba Eiro nākotni. Mums ir jāsako Igaunijas apņēmībai un nopietniem neatlaidīgiem centieniem pievienoties Eirozonai, ņemot vērā arī to, ka Igaunijas līdšanē ekonomikas pieredze bija tiešām arī apsveicama arī sarežģītajos globālās finanšu un ekonomikas krīzes ietveros. Mēs arī esam citas dalībvalstis, kas vēl plāno iestāties Eirozonā, un tāpat arī vēlos apsveikt arī jau Eirozonas aktuālās valstis, tūlīt arī beigšu, kas arī tiešām novērtē Eirozonas noteiktos kritērijus. Paldies! Paldies, paldies! Tālāk Čaņevski 2008. gada finanšu gada budžets. Paldies! Priekšsādātājs šis ziņojums, ko mēs pieņemam šodien. To bija ārkārtīgi grūti izveidot. Jums jau bija arī līdzīgs uh, ziņojums par padomus budžetu, un to mēs pieņēmām tikai novembrī. Tas nozīmē, ka mums ir nopietni jāuzrauga budžets un budžeta izdevumi iestādēs, un mums tomēr nopietni ir iebildumi ar vienu par tēriņiem. Un mums ir nopietnas arī krīze, un mēs arī risinām šo sarunu dialogu ar padomi. Mēs šobrīd esam apstiprinājuši viņu budžeta iztēriņus un budžeta izpildi, un tomēr ceram, ka nākotnē dialogs veidosies daudz labāks. Un padomis nosūtītie dokumenti parlamentam būs daudz precīzāki un saņemsim to saulēcīgāk. Un visbeidzot, ka mēs ievērot arī savu samo džentelmeņu vienošanos jau no 70. gadiem, kas ir bijusi spēkā, un ka tagad ir pienācis laiks to krosīt, lai Eiropas parlamentam būtu patiesa ietekme uz budžeta tēriņu uzraudzību arī padomēm. Paldies Čenecki kungam! Pakskungs, priekšsēdētāji, mani nopietni satrauc Eiropas padomas priekšsēdētāja paziņojums, kurš norādīja, ka ja dalībvalstis ir gatavas iesniegt savu budžetu komisijas kontrolē, pirms tas tiek apstiprināts nacionālos parlamentos, bet tas bija nepareizi. Tas bija tiešām Van Rompuja kunga uh, aicinājums dalībvalstis nodot savu daļu no savu uh, pilnvaru Eiropas Savienībai. Bet tas nozīmē nozīmīgu nacionālās suverenitātes pārkāpumu. Un tieši tāpēc es esmu priecīgs, ka um, ir norādīts, ka šāds izteikums bija nepareizi, un ka tagad mēs tiešām norādām, ka dalību valstu tiesības noteikt savus budžetus nav vispār apspriežams. Tās valstis, kas grib nodrošināt ciešāku fiskālo sadarbību, tad lai tā arī dara, bet jūs to nedrīkstat uzspiest tām vienotē karalistē, kur arī turpinās arī īstenot savu ekonomikas suverenitāti. Paldies! Paldies! Tālāk par Lutvards kundziņojumu. Sinklēra, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es balsoju pret šo ziņojumu, ne tikai tāpēc, ka neuzskatītu, ka tulkojums krimināla procesā būtu nozīmīgs. Ir svarīgi, lai būtu pareizs un kvalitīvs tulkojums, bet šis ziņojums īstenībā nodara to, ka Eiropas kopiena tiesa iegūs papildus tiesības. Apvienotā karaliste ir pievienojusies arī nolīgumiem un līdz ar to ir iekļauts Eiropas kopienu tiesas atzinums un nolēmums kopējā mūsu tiesību sistēmā apvienotā karalistē, bet šis tālākais virsiens ir nepieņemams. Un kāpēc tas tā ir nonācis? Tieši tāpēc, ka tas ir jau virziens uz federālu Eiropu. Un tieši tāpēc mēs uzskatām, ka šis ir nepieņemami. Mums ir nacionālo valdību ziņā jāatstāj šādi jautājumi, un jums ziņā nav noteikti šāds lēmums. Un cik reizes mums vēl tas jums būs jāatgādina? Paldies! Batten. Batten tālāk lūdzu. Paldies priekšsādātājiem. Es un savi kolēģi apvienotā karalistes neatkarības partijā atturējāmies no šī balsojuma. Nevis tāpēc, ka mēs iebilstu principā pret kvalitatīvu tulkojumu krimināla procesos, bet par, mēs nevaram balsot arī par, jo tas nozīmē, ka mēs atbalstīsim Stokholmas programmu un Eiropas legālo sistēmu, tiesisko sistēmu harmonizēšanu Mēs uzskatām, ka Eiropas aresta orderis nozīmē mūsu panākto tiesību sagraušanu, kāds ir noteikts angļu tiesību sistēmā. Līdz ar to, piemēram, par aizmuguriski pieņemtiem tiesu lēmumiem un konfiskācijas lēmumiem un citiem, citiem pieņemtiem tiesu lēmumiem. Mēs uzskatām, ka tikai nacionālām tiesām ir jānodrošina šīs pilnvaras, un tam ir arī tiesības arī aizsargāt savus pilsoņus un līdz ar to ir jāstājas visiem spēkiem pret Stokholmas programmu un tiesību sistēmu harmonizēšanu. Paldies! Tālāk par Bauers kundzes ziņojumu. Nu, mēs jau tur ļoti plaši runājam, bet izskatās, ka vēl gribētu kādu kolēģi izstāties. Jo? Divi kolēģi runās. Lūdzu. Andrikienas kundze vispirms tad. Lūdzu. Jā, paldies priekšsādātāji. Es gribu norādīt, ka pirmkārt, es pirmkārt gribu atgriezties par uh, uh, budžeta ziņojumu, surjānu ziņojumu. Tātad. Kodā tā Andrikienas kundze? Tagad mēs runājam par Powers kundze ziņojumu. Jūs saprotat? Tātad jūs gribat izteikties par Sunjāna ziņojumu, bet, bet ja jūs gribējāt, tad eh, mums jau bija šis pieteikums aizsaka rakstveidā, jo Sunjāna ziņojums tika pieņemts vienkāršotā procedūrā, un tātad jums ir jāiesniedz savi balsu skaidrojums, balsošanas skaidrojums rakstveidā, lūdzu. Tagad mēs runājam par Baužas ziņojumu, bet tā kā mēs to noraidījām, tad, nu ko, Sinklērs, lūdzu, paldies! Mēs noraidījām šo ziņojumu. Es pārstāvu Vestmidlands rajonu apvienotā karalistē, kur ir ļoti nopietnas bezdarbs, vissliktākais rādītāji visā apvienotā karalistē. Un, ko mēs redzam, ka apvienotā karalistē mēs aicinām cilvēkus veidot mazos uzņēmumus, un daudzi um, tieši uzņēmējiem ir mazie uzņēmumi, un tas sanāk, ka nesaskana ar mazo uzņēmumu aktu. Uh, Kā tas notiek? Ja jūs uzsākat savu mazo uzņēmumu, jūs izslēgsiet, ka neskaitāmiem noteikumiem, un es tāpēc ceru, ka šī parlaments un arī komisija šo ziņojumu vairs nekad neizskatīs. Un tāpat arī atturēsies no tālākas likumdošanas. Mēs nedrīkstam uzlikt pārāk daudz noteikumus maziem uzņēmumiem. Mums ir jādzīvina savu ekonomiku, nevis te jāuzgrūž pārāk daudz jaunu noteikumu. Paldies! Paldies! Tafunkunga nav, labi, tad eh, es izrošinu sarakstu. Stēlis kundze, lūdzu, las Stēlis kungs. Jā, mēs balsojām pret šo ziņojumu, jo vispirms mums ir jāatrisina jautājums, kā tas tieši ietekmēs un kāds būs tad tālāk šīs lietas. Um, šīs pārtika produktu informācija nozīmē zināms uzlabojums tādu. Um, ehm, bet ja mēs nodrošinām lielāku pārliecību tieši patērētājiem, tas nenozīmē, ka mums uzreiz vairāk jārada birokrātijas. Vai tiešām patērētājs var vispār izmantot šo papildus informāciju? No vienas puses mēs norādām, ka patērētāju interesēs ir iegūt papildu informāciju, bet no otras puses mēs norādām, ka patērētājiem nevajag papildus birokrātiju. Un es uzskatu, ka šīs lietas tomēr ir pārāk vienkāršotas šeit. Nav tā melns un balts. Uh, Šīs uzturvērtības un atspoguļojums ir norādītas, bet bez jebkāda zinātniskā pamatojuma. Komisija ir izstrādājušos priekšlikumus, neuzklausot ekspertu viedokļus. Un līdz ar to tas ir pilnīgi nepieņemams priekšlikums, kas tiek iesniegts. Jo vairāk pētījumi norāda, ka šis ir nav pareizs pieeja. Paldies! Pīters Žāls tālāk, lūdzu. Pīters, nu, mums ir preokupi. Dank, Herr Präsident. Äh, selbstverständlich haben Verbraucher. Ja, patērētājiem ir tiesības zināt, kas ir ietverts pārtiks produktos, bet mēs tomēr uzskatām, ka šāds uzturvielu rādītāji ir tiešām solis atpakaļ, jo daudz kas tiek vienalga norādīts un cilvēki tiek maldināti nepamatoti. Uh, Mums tiešām drīzāk vajadzētu domāt par patērētāju uh, informēšanu un izglītošanu, ne tikai bērnus izglītojot, bet arī pieaugušos norādot, kas tad ir veselīgs uzturs. Un mēs norādām, ka varbūt ka visiem nav gluži jāatsakās no savas šokolādes ēšanas, bet tiešām ir jādomā par veselīgu uzturu. Paldies! Rezina tālāk lūdzu. Nav? Labi, Meriju Perilo. Lūdzu. Grazie, prezidente. Sur raportu Sommer. Paldies, priekšsēdētāji. Es balsoju pret eh, grozījumiem, kas eh, dotu priekšroku šai eh, luksaforu sistēmai attiecībā uz tādām vielām kā saharīns un arī par enerģētisko saturu. Es domāju, ka šāda vienkāršota sistēma nedotu pareizo informāciju patērētājiem un pastāv reāls risks liberalizējot pusfabrikātus, dažādu sagatavoto pārtiku, tāpat arī saldētus produktus, uz kuriem būtu tikai kaut kādas nelielas atsauces. šīs luksafora sistēma dot priekšroku, tā teikt, veicināt mazāk kvalitīvu produktu tirgošanu. Tāpat arī jānorāda skaidra, skaidrs kaloriju saturs arī vīniem un citiem tam līdzīgiem produktiem. Paldies, Sofija Kundze. Nav ieslēgts mikrofons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 Runājot par Zamerskundas ziņojumu, es atzinu visu darbu, ko viņa ir darījusi, un es tik tiešām gribētu, lai mums būtu viens uh, noteikumu kopums, jo līdz šim mums ir bijuši ļoti daudzi noteikumi, un tāpēc es uh, atbalstu šo uh, ziņojumu. Es esmu par to, lai skaidri tiktu norādīts, cik daudz kaloriju uh, ir vienā produkta porcijā, bet um, man nepatīk šī krāsu kodu sistēma. Domāju, ka uh, tā ir ļoti subjektīva informācija par uh, konkrēto produktu, un tā nedod nekādu informāciju par uh, līdzsvarotu pārtiks sastāvu. Jo tad, kad mēs runājam par sarkanu vai dzeltenu vai zaļu gaismu, tad mēs vienkārši dodam informāciju uh, tikai tādā izteiksmē, ko kāds domā par konkrētā uh, produkta uh, kvalitāti. Vai es varu turpināt par Bauers kundzes ziņojumu? Nē, um, šis ir balsojums skaidrojums par Zomers kundzes ziņojumu tikai. Es uh, ceru, ka. Uh, komentāri par Zamērs kundzi ziņojumu beigsies, es gribētu runāt par Bauers kundzi ziņojumu, jo es laikā biju pacēlus roku un biju pieteikusies. Es nedomāju, ka mēs saņēmām kādu priekš, kādu prasījumu uh, runāt. Uh, labi, ja jūs gribat runāt par Bauers kundzi ziņojumu, jūs varat uh, to teikt tagad. Paldies par šo iespēju, priekšsēdētāji. Es uh, atzīstu, ka Bauers kundze ir veikusi lielu darbu. Es arī uh, darbojos komitejā un es redzēju, cik daudz darba viņa ieguldīja savā ziņojumā. Manuprāt, nav loģiski uh, pašnodarbināts autovadītājs iekļaut uh, šajā regulējumā, jo ir jau 51. regula un pārāk liela regulācija nav nepieciešama. Tāpēc es neatbalstīju Eh, to, ka tiek atsaukt šis ziņojums. Eh, paldies! Karijovski kungam vārds tālāk. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Eh, pamata ideja šīs rezolūcijas pamatā ir nonākt pie sekojošas situācijas lai Eiropas Savienībā būtu vienādi marķēti pārtiks produkti, un tas būtu skaidrāk visiem patērētājiem Eiropā. Pateicoties harmonizētiem risinājumiem, harmonizētiem noteikumiem pārtiks marķēšanai cilvēkiem būs vieglāk izvēlēties produktu, ko viņi vēlas. Un uh, nebūs uh, šaubu par to, vai ir vai nav klāta nevēlamas vielas vai arī alergēnas vielas. Tātad, lai nenotiktu arī kļūdas. Eiropas uh, tirgi labāk darbosies. Jāatcerās, ka jebkādas izmaiņas pārtiks produktu marķēšanā bez pārejas perioda varētu radīt ļoti nopietnus riskus eh, ražotājiem. Paldies! Vārds eh, Marķunētas kundzei. Ačiū, ponas pirmininkė. Šiandieną parlamentas balsavo dėl. Paldies, priekšsēdētāji. Parlaments balsoja šodien par ļoti būtisku ziņojumu, un es pozitīvi vērtēju pieņemto lēmumu. Mums ir atbilstoši jāinformē patērētāji. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai informācija, ko viņi saņem, ir pareiza un viegli pieejama. Es vienmēr paturu prātā mūsu patērētāju intereses, tomēr mums nepieciešams rast uh, īsto līdzsvaru starp uh, informāciju un uh, tāda svarīga un mazāk svarīga informācija. Jāņem vērā arī patērētāju un ražotāju intereses. Tieši tāpēc jāizveido sistēma, kas veicinātu uh, papildus informācijas sniegšana patērētājiem. Tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu visu pilsoņu labklājību un labu veselību. Redvils kundze, pēc tam Šnelhārt kungs. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi, šī regula, kas paredzētu labāku informāciju patērētājiem un līdz ar to arī, piemēram, aptaukošanos apcīņu bet kā nu galā mums tomēr vajadzētu tā mazināt visu lielo birokrātiju. Nozīmīgākais lēmums, ko mēs varam nodot, ir tiešām efektīva informācija patērētājiem. Bet tomēr gribu norādīt, ka mums ir jāseko visi šie posmi. Labāka informācija, labāki lēmumi, tomēr nenoved uzreiz pie aptaukošanas samazināšanas. Mums tomēr ir aktīvāk jāskatās, ko mēs varam darīt arī izglītošanas ziņā, īpaši skolās lai samazinātu šo birokrātijas slogu, te mēs esam panākuši gluži pretēju cerēto mērķi. Ja mēs domājam, kāds šis izcelsmes apzīmējums tiks apzīmēts, tas nozīmē, ka pirmkārt mums būs jānozīmē papildus birokrāti, kas sakal ir papildus sloks Eiropas iedzīvotājiem. Un to mums ir jāapzinās. Paldies! Paldies! Mekamāns kundze tālāk. You, Mas... Paldies, priekšsēdētāji. Es un citi laboristu komitīs um, pārstāvji, pārstāvji, pārstāvji mēs balsojām par Somer ziņojumu. Mēs uzskatām, ka šeit ir panākts progress, ir tīpaši izcelsmes valsts ziņā un arī tā ziņā, ka jāliek marķējums uz uh, iepakojumu. Uh, redzamākās daļas, bet mums bija zināms iebildes pret nacionālām schēmām, kas tiek atceltas, jo šīs nacionālās schēmas ir pilnībā brīvprātīgas un šīs schēmas patērētājiem ir ļoti patīkams. Un redzēsim, kā kas notiks padomē, vai šīs nacionālās schēmas tiks saglabātas, bet ja otrajā. Ja lasījumā mēs nepanāksim atbalstu Luksemburgas principam, tad vismaz tās valsts, kas strādā saskaņā ar nacionāliem principiem, tad šiem nacionāliem principiem būtu jā, jābūt spēkā. Paldies, Batena kungs, par ekonomisko pārvaldību. President, uh, uh, I voted against... Es balsoju pret šo rezolūciju Lai arī šeit nav likumdošanas efekta, tomēr tā atspoguļo virzību, uz ko iet um, Eiropas Savienība. Tas ir Eiropas valdības rīcības plāns. Un šorīt no rīta mēs dzirdējām, ka Barozo kungs un arī politisko grupu vadītāji grib panākt tieši šo mērķi esošā krīze tiek uzskatīta par labu mehānismu, lai paplašinātu Eiropas Savienības pilnvars. Es nāku no Londonas, un šeit ir potenciāli ļoti negatīvas sekas sagaidāmas no šīs likumdošanas. Šāda pārvaldība varētu pilnībā, pilnībā likvidēt Britu ekonomiku. Bet te bija viena laba lieta šajā rezolūcijā Paipoli kunga ieteikums, ka valstis drīkst atteikties no Eiropas valūtas. Es būtu labprāt balsojis par šo grozījumu, bet diemžēl kopumā tas tika nobalsots pret. Tad eh, mūsu sesija tiek pārtraukta līdz pulkstens trījiem. Visiem liels paldies!